Pilāra, es īsti nesaprotu, kā jūs uh, vēlaties balsot. Pieci, deviņi, astoņi par, pret, atturas, pieņemts. Pieci, deviņi, deviņi par, pret, atturas, pieņemts. Sešsimts par, pret, atturas, pieņemts. Sešsimts viens par, pret, atturas, pieņemts. Sešsimts divi par, pret, atturas, pieņemts. Sešsimts trīs par, pret,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 634 par, pret atturas pieņemts 635 par, pret atturas pieņemts 636 par, pret atturas pieņemts 637 par, pret atturas pieņemts 638 par, pret atturas pieņemts 639 par, pret atturas pieņemts 640 par, pret atturas pieņemts. 641 par pret atturas pieņemts. 907 par pret atturas pieņemts. 102 par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums referenta grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Ceturtais NV pār pret atturas norādīts. Piektais NV pār pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Sestais NV par pret atturas noraidīts. 102 divās daļās. Pirmā daļa par 102. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta.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 Desmitais NV pār pret atturas pieņemts. 112. pār pret atturas pieņemts. 11. un 12. NV pār pret atturas pieņemti. 113. pār pret atturas noraidīts. 114. pār pret atturas pieņemts. 115. pār pret atturas pieņemts. 116. pār pret atturas pieņemts. 5. par 5. un 117. par pret atturas pieņemti. 100, 121. 122. kopā par pret atturas pieņemti. 126 par pret atturas pieņemts. 127 pieņemts. 14. NV par pret atturas pieņemts. 6. par pret atturas pieņemts. 15. NV grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas norādīta. 129. par pret atturas pieņems, 16. NV par pret atturas pieņemts, 134. par pret atturas noraidīts, 135. un 136. kopā par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 138. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākām balsot elektroniski, sākām balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Eh, bene, votazione chiusa. Tad beidzam balsot. 48 pār 7 pret 1 atturējies. Belet kungām mani apsveikumi un tagad ejam pie sarunām. Sākam balsot. Apsveikumi arī priekšsēdētāja no referentes puses. Tātad starpiestāžu sarunas. Dovete votare, la votazione è aperta per le negoziazioni, prego il voto finale, mancano ancora parecchi voti. Tātad daudz kolēģi vēl nav nobalsojuši. Šķiet, ka jums visiem bija šķiet apnicis jau balsot.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 Passiamo al raporter Kramer. Tālāk pārējām pie Krāmer kunga ziņojuma. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais par pret atturs pieņemts. priekšsēdētāji atvainojas divās daļās par pret atturas pieņemts un otrā daļa par pret atturas. Jāpārbauda laikam otrā grozījuma pirmā daļa. Kaut kas priekšsēdētāji nefunkcionē. Tā tad noraidīts, jā, skaidri, 23 pār 25 pret. Tagad tās, tātad trešais kompromiss pār pret, atturas pieņemts. 33 par pret, attur noraidīts. 35 par pret, atturas pieņemts. 9 par pret atturs pieņemts. Desmitais par pret atturs noraidīts. 47. Nē, desmitais gribat pārbaudīt, pārbaudam. Pārbaudam desmito. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 36 pār 17 pret pieņemts. 47 par. Pret atturas pieņemts. 11 par. Pret atturas pieņemts. Kompromis 4 par. Pret atturas pieņemts. 13 par. Pret atturas pieņemts. Kompromis 7 par pret atturas pieņemts, 14 par pret atturas pieņemts, 51 par pret atturas pieņemts, eh, noraidīts, atvainojas 15 par pret atturas pieņemts, 52 par ar mutisko grozījumu, tātad par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas pieņemts, Kompromiss 5 par pret atturs pieņemts. 59 par pret atturs pieņemts. Gribat pārbaudīt 59. Labi, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Sociālistu grupai vienbalsts par daudz, beidzam balsot noraidīts 28 pret 24 par noraidīts. Priekšsēdētājs sevi labos sestais grozījums. Kompromiss par pretāturs pieņemts. 63 par pret atturas pieņemts. A Gribat pārbaudīt 63. balsām elektroniski. Balsojums par 63. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 par, pret, atturas, pieņemts. 64 par, pret, atturas, pieņemts pieņemts, noraidīts 65 par pret atturas, noraidīts 66 par pret atturas, noraidīts 67 par pret atturas, noraidīts 68 par pret atturas, noraidīts 69 par pret atturas, noraidīts 19 par pret atturas pieņemts 70 par pret atturs noraidīts, 20 par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim 20. No nu labi. Pārbaudam, sākam balsot 20. grozījumu. Divdesmitais, tātad pārbaudam. Beidzam balsot. noraidīts. 71 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs noraidīts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. Gribat pārbaudīt otro daļu? Pārbaudam otro daļu 71. grozīmam. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 par, 26 pret. 21 par, pret, atturas. Pieņemts. 73 par, pret, atturas. Noraidīts. 22 par, pret, atturas. Pieņemts.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 Piektais ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts. 30. par pret atturs noraidīts. 6. par eh, pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs. Šķiet, ka noraidīts, bet otro daļu pārbaudīsim. Tātad sastais grozījums otrā daļa sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 27 pār 27 pret, tas nozīmē, ka noraidīts. 31 pār pret, atturas noraidīts. 32 pār pret, atturas pieņemts. 7 pār pret, atturas pieņemts. Un Galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Četrdesmit septiņi pār seši pret, neviens nav atturējies pieņemts. Varam apsveikt Krāmera kungu. Paldies par sadarbības garu balsošanas laikā, cienījamie kolēģi. Piecu minūšu pārtraukums tiem, kas vēlas atstāt zāli, un tad sāksim atkal uh, strādāt. questo non funziona. Allora, ricominciamo il... Labi, sākam darbu. Vážená paní, vážená paní předsedkyně. Cienījamā priekšsēdētājs kundze. Jā, mums mūsu priekš atkal ir nonācis šis uh, priekšlikums. Un uh, ir bijusi uzklausīšana, un mēs varam turpināt šodien sarunas. Mēs esam saņēmuši uh, ļoti daudzus grozījumus un kopā ar ēnu referentiem uh, Mēs esam izstrādājuši 37 kompromisu priekšlikumus. Daudzi no grozījumiem ir redakcionāli, un uh, daudz arī tiek atbalstīti no visu frakciju puses. Mēs esam uh, izklāstījuši savas prioritātes, un par tām jau noteikti ir runāts. Te ir runa par digitālās darba kārtības mērķiem, un uh, mēs uh, varētu tam piekrist. Ir svarīgi, lai Eiropa uh, sasniegtu šos mērķus, jo tas palīdzēs tai kļūt konkurētspējīgai pasaulē. Ir jārūpējas par to, lai mūsu tehniskais līmenis būtu visaugstākais, lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju spēju Un uh, mēs pieprasām piekļuvi ātram internetam. Uh, tādai ir jābūt visām maisaimniecībām pēc iespējas uh, augstākam šo maisaimniecību skaitam jābūt piekļuvei. Šis projekts ir jāfinansē prioritāri, un tieši to lūk mēs arī mēģinām panākt eh, ar savu formulējumu palīdzību, lai visi, kas eh, vēlas piekļūt šādam internetam, šo piekļuvi arī varētu iegūt. Ir jārūpējas arī par projektu uh, elastīgumu un daudzpusīgumu. Uh, nosacījumi dažādās dalību valstīs atšķiras, Daudzas dalībvalstis jau ir labi sagatavotas un uh, to rīcībā ir uh, tehniskā bāze. Citas valstis atkal nav tik labi sagatavotas, citas paliek tehnoloģiski neitrālas. Bet uh, svarīgi ir, uh, lai uh, panākums gūtu labākie projekti. Uh, tehnoloģiskais līmenis ir jāvienādo, tas ir jāpaukstina, jo īpaši tajās jomās, kur var panākt labāko rezultātu. Es uh, uzskatu, ka mums ir jāņem vērā ne tikai patērētāji pašreizējās vajadzības, ne šī joma attīstās un uh, piekļuva ātram internetam kļūs aizvien būtiskāka. Mēs nevaram vadīties tikai pēc pašreizējā pieprasījuma, jo notikumi šajā jomā norisinās ļoti strauji, un eh, tas, kas bija aktuāls pirms pusgada, šobrīd jau tiek uzskatīts par novecojušu. Tāpēc mums ir jāgatavojas turpmākajam un eh, ir eh, jāraugās, kādi būs eh, turpmākie notikumi. Es vēlētos pateikties kolēģiem Hokmārka kungam, Trautmanas kundzei, Anders Doteres kundzei. Šie kolēģi ir mani atbalstījuši un eh, mēs, eh, mums bija iespēja diskutēt par daudziem jautājumiem un es pateicos par viņu devumu šī dokumenta bagātināšanā, uzlabošanā. Uh, Un uh, es esmu mēģinājusi uh, arī tikt galā ar dažām tehniskām detaļām. Balsošana ir plānota 5. novembrī. Un visticamāk, ka nākamā gada janvārī šis jautājums nonāks plenārsēdē. Paldies par uzmanību. Paldies kolēģi. Tagad došu vārdā referentiem. Hokmārkungs pirmais, paldies! Vispirms vēlētos eh, pateikties un apsveikt eh, Tošanovska kungu, jo viņas ziņojums izgaismo viss svarīgākās lietas, kas mums būtu jādā, jāizdara. Mums vajadzētu koncentrētāk nospraust savus mērķus, Mēs eh, šos jautājumus esam daudzkārt diskutējuši par tām problēmām, kas ir saistīti ar platjoslas internetu. Eh, kas mani satrauc un eh, kam būtu jābūt pamatam mūsu lēmumu pieņemšanai? Visdinamiskākā attīstība attiecībā uz internetu un platjoslas internetu uh, diemžēl nenotiek Eiropā. Dienvidu Koreja viena no Āzijas uh, attīstošajām ekonomikām ir līdera šajā jomā. Dienvidkorejai seko valstis tādas kā Hongkonga, Japāna, apvienotie Arābu Emirāti un Taivāna. Nu, varētu teikt, tās ir mazas ekonomikas daļas, taču tā ir zīme Tas ir modelis, kā attīstās, kā notiek attīstība. Mēs Eiropā riskējam nonākt atpalicējos un ieņemt eh, pat ne otro vietu, bet iespējams trešo vai ceturto. No mana viedokļa, cienījamie kolēģi, uh, Te jau nav runa tikai par platjoslas interneta ātrumu vai kapacitāti, te ir runa par jauniem pakalpojumiem. Netik sen atpakaļ mēs bijām apmierināti, ja varējām vispār sūtīt ēpastu, ēpasta vēstules. Un varbūt, kolēģi, jūs atceraties, eh, kad eh, Eh, vispār ekrāns bija zaļš un vēstules bija dzeltenā, e-pasta sūtījumi bija dzeltenā krāsā un viss bija lieliski. Un šodien mēs esam pieraduši pie pavisam cita pakalpojuma līmeņa. Un taisnības labad jāsaka, ka jo lielāka jauda mums ir, jo vairāk uh, pakalpojumu attīstīsies ātrāk, kā piemēram tas ir eh, redzams ar apsiem, piemēram. Japānā Viņi ir uh, testējuši optiskos kabeļus. Un es tātad 13 eh, triljonu bitu sekundē spēju pārraidīt. Eh, tas ir cipars, kur vispār nevar saprast. Nu, tas katrā ziņā ir ļoti daudz. 14 triljoni bitu ir tikpat, cik 14 terabiti. Tas ir tūkstots reižu vairāk par gigabaitu. Es eh, nedomāju, ka tā būs tāda ikdienas lieta drīz, bet mēs paplašinām tehnoloģiju jaudas iespēju robežas. Un no manu viedokļa ir svarīgi, lai tad, kad mēs nospraužam mērķus mūsu nākotnes eh, jaudām Eiropā, uh, Mums ir jādomā par 12, div, jādomā 20. gada perspektīvā, nevis jādomā par šodienu, jo 20. gadā uh, eh, 12. gads būs vēsture. Ja paskatāmies atpakaļ, kā viss strādāja 2004. gadā un salīdzinām ar straujo attīstību, tad uh, ne kapacitāte, ne jauda ir izšķirošā šeit, bet pakalpojumi, ko pieļauj šī paaugstinātā jauda. Tātad kapacitāte, produktivitāte mūsu tautsājumniecībām, tās ir svarīgākās lietas. Un šī joma ir vissvarīgākā, lai nodrošinātu strauju attīstību un konkurēt spēju. Tātad ir jātīst pakalpojumi un digitālā ekonomika. Tā ļaus arī mūsu telekom kompānijām uh, spēlēt vadošo lomu. Runājot par mērķiem, mūsuprāt, manuprāt, uh, Tašanovska kunga pieminētie kompromisi ir laba lieta, bet es nevēlētos pārāk atšķaidīt šo ziņojumu, un tam ir trīs iemesli. Pirmkārt, mūsu mērķi šobrīd ir saistīti ar kritērijiem, un tas nozīmē, ka mērķi, kurus mēs nospraužam, ietekmēs realitāti. Ja tie būs pārāk zemi, izaugsme būs nepietiekama, augstāka mērķi savukārt nozīmēs augstāku attīstības līmeni. Un šeit jābūt saskaņotībā ar kritērijiem, izvirzot mērķus. Un mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mūsu uh, lielās pilsētas, lai mūsu universitāšu pilsētas būtu tās, kurām ir visaugstākā kapacitāte pasaulē, jo tieši tas ir tas, kas nodrošina vadošo lomu pasaulē. Un nu, ja mēs tādi negribam būt, negribam būt labākie, nu tad mēs varam arī savus mērķus pamaz, uh, samazināt. Šķiet, ka šeit mēs visi esam viens prātis. Bet ir vēl kāda lieta, ko es gribētu minēt. Tad, kad mēs nosakam mērķus, mēs definējam struktūru 20. gadam, jo investīcijas būs neaizstājams pēc diviem, trīs gadiem. Ja mēs izvēlēsimies pārāk zemus mērķus, mums izveidosies nekonkurētspējīga infrastruktūra plaši, platjoslas internetam. Un ir redzams dažādās Eiropas vietās, kur investī, investīcijas ir tikušas veiktas, bet mērķi nav bijuši pietiekami augsti. Un es te nerunāju par lauku reģioniem, es šeit runāju par mm, urbanizētām eh, teritorijām. Mērķi bija pārāk uh, neambiciozi un tagad ir problēmas ar kapacitāti. Tā ir nepietiekama. Trešā lieta, kas, manuprāt, ir svarīga. Ja mēs tiešām vēlamies sasniegt mērķus un nodrošināt to, ka lauku reģioni 15., 17., 20. gadā ne, nav atpalikuši, ka arī tie ir ieslēgti kopējā eh, šajā te platjoslas eh, sistēmā tad ir jādomā, piemēram, biezāk apdzīvotām teritorijām, protams, var paredzēt lielāku kapacitātu, eh, bet lauku reģioniem varbūt var paredzēt nedaudz mazāku kapacitāti, taču viņi, tie, kas dzīvo laukos, arī vēlas būt piesaistīti kopējām sistēmām. Paldies, Trautmanis kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos sacīt, kā augstu vērtēju sadarbību, eh, kāda mums bija ar referentu un pārējiem ēnu referentiem. Eh, šeit daudz kas ir likts uz spēles. Šie jautājumi ir svarīgi. Pieeja platjoslas internetam Eiropā, pakalpojuma attīstība. Tas viss ir nozīmīgi un mums ir jādod uh, savus ieguldījumus, lai veicinātu ekonomikas attīstību Eiropā. Runājot par platjoslas sistēmas efektivitāti, uh, tā ir svarīga, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt konkurētspēju. Un nedrīkst aizmirst par vēl kādu aspektu. Mēs nedrīkstam samazināt finansējumu un atbalstu jaunajām tehnoloģijām telekomunikāciju attīstībai. Uh, ir virkne punktu, par kuriem mēs esam panākuši vienošanos, taču ir punkti, kur tālākas diskusijas vēl ir nepieciešams, nepieciešams. Punkti, par kuriem esam vienojušies pirmkārt par to, ka ekspertu grupai būtu jāsniedz atbalsts komisijai. Šeit mums ir vienplāt, vienprātība šajā jautājumā par kompetenci, par tvērumu un par nozaru izvēli eh, transporta un enerģētikas sektoriem. Eh, šeit mēs arī esam vienojušies. Tās ir jomas, uz kurām vajadzētu koncentrēties. Un ir jāskatās, lai mēs neiet pārāk tālu Mēs vienojāmies arī par to, ka būtu jāiekļauj vietējās pašvaldības. Tālāk ir virkne punktu, kur mums vēl ir jārod vienošanās. Vispirms runājot par mērķiem, es saprotu Hopmarka kunga viedokli saprotu arī uh, referenta viedokli, bet komisija saka, ka digitālās darbkārtības mērķu sasniegšana būs uh, grūta, ja mēs koncentrēsimies uz vēl ambiciozākiem mērķiem. Jo varbūt attālināta tākas teritorijas šeit varētu ievērojami sākt atpalikt, ja mēs izvirzīsim pārāk ambiciozus mērķus jo ir arī skaidrs, ka ne visu ir iespējams finansēt caur publisko naudas maku, ir jāpiesaista privāts sektors. Nedrīkst aizmirst par eh, tiem cilvēkiem, par tām teritorijām, kur eh, pašu spēkiem šos tīklus attīstīt nav iespējams, kur ir nepieciešams atbalsts. Un komisija Mm, komisijai ļoti rūpīgi vajadzētu raudzīties šo jautājumu. Mums ir jāņem vērā ģeogrāfiskās realitātes Eiropas Savienībā. Pretējā gadījumā mēs patiesu efektivitāti nepanāksim. Mums eh, ļoti uzmanīgi jāpieiet mērķu realizēšanai dažādās teritorijās, īpaši runājot par uh, pieslēgumiem runājot par produktiem, kas pārsniedz vienu gigabaitu sekundē. Referents piedāvā tirgus analīzes veikšanu pirms programmas sākšanu. Jā, šeit mēs pilnībā piekrītam, jo nav jau jēgas investēt tur, kur privāts sektors investēs tāpat, arī bez mūsu palīdzības bet jāsaka, ka analīzes fāzē nevajadzētu ilgt bezgalīgi un radīt papildus šķēršļus, kā arī aizkavēt eh, privātu kapitāla izmantošanu tur, kur tas ir nepieciešams. Koncentrēšanās uz telekomunikācijām, uz pakalpojumiem un infrastruktūru tā ir ļoti svarīga joma un eh, protams, ka tas nāks, tās attīstīšana nāks par labu konkurētspējai Eiropas konkurētspējai, un, protams, būtu svarīgi e, precīzi norādīt, kas konkrēti būtu darāms, un jāparedz arī iespēja veikt papildus pakalpojumus, iesaistīt šeit papildus pakalpojumus. Mēs, laikam, nevarēsim panākt vienošanos par vādlīnijām. Mums šeit ir eh, atšķirīgs teksts par definīcijām. Nu, šeit laikam vajadzētu vienoties. Nevajadzētu būt pretrunām starp eh, definīcijām un vadlīniju tekstu. Protams, nedrīkst aizmirst par dalību valstu lomu, kā arī citu iesaistīto pušu lomu. Es domāju, ka parlamentā ir jāsaskaņo arī eh, dažādu komiteju viedokļi un viedokļi starp politiskām grupām, pirms mēs esam izkristalizējuši parlamenta viedokli, ar ko mēs varam doties uz trialogu. Lai mums būtu spēcīgāks kārtis sarunās ar padomi. Paldies! Kreutzmann kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau iepriekš runājušie, es uh, vēlos paust piekrišanu uh, eh, pārunātajam kompromisu priekšlikumam. Mēs noteikti dodamies pareizajā virzienā, taču ir pāris punkti, par kuriem, manuprāt, vēl vajadzētu padomāt. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka uh, zināms aspekts attiecībā uz finansējumu. Es uzskatu, ka uh, ar finansējuma instrumentiem vajadzētu padarīt pievilcīgāku situāciju privātiem investoriem, nevis tos atgrūst. Tāpat arī uh, ir zinām jautājumi, kas ir jāņem vērā, lemjot par projektiem. Kā jau savā pirmajā runā es sacīju, mums ir jāņem vērā to, ka no lauku reģioniem atplūst cilvēki. Uh, Un eh, jāpadomā, eh, ka platjoslas internetu vajag ierīkot tur, kur tas būtu visefektīvākais. Eh, tāpat mēs nedrīkstam apzināti aizmirst lauka apgabalus, jo tur ir daudz bāzēti mazie un vidēji uzņēmumi, un arī tiem ir vajadzīgs platjoslas pieslēgums, lai tie varētu palikt konkurētspējīgi un nodrošināt savus pakalpojumus. Mēs jau dzirdējām, ka mums ir jāizvēlas lieli mērķi, tādi mērķi, kas būs derīgi arī 2020. gadā, kas būs saskaņā ar tirgus attīstību, taču mums ir jādomā par to, lai mēs piesaistītu arī privātās investīcijas. Uh, ja mēs eh, padarīsim situāciju tādu, ka neviens eh, vairs eh, privātās investīcijas nepiedāvās, mums pietrūks finanšu un mēs būsim pieļāvuši kļūdas. Jā, ir jābūt ambicioziem mērķiem, taču tiem jābūt arī realistiskiem. Mēs nedrīkstam koncentrēties uz tādiem mērķiem, mm, kas kas uh, koncentrējas tikai uz lielajām pilsētām, mums ir eh, jādiferencē eh, mūsu eh, iespējas starp pilsētu un lauka apgabaliem. Tāpat arī ir jārunā par tehnoloģisko neutralitāti Mēs esam izstrādājuši atvērtās piekļuvis, jeb open access uh, definīciju, un mums ir pie tās jāpieturās, un šajā tiesiskajā ietverā mums nav jāveido jauna definīcija. Tāpat runājot par šo Connecting Europe uh, instrumentu, uh, E, jā, tiek e, pieprasīti e, turpmākie samazinājumi šajā jomā, un šķiet, ka telekomunikācija daļa kļūs par pirmo upuri šajā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta jautājumā. Ir svarīgi, lai Eiropa šajā jomā ieņemtu vadošo lomu. Un uh, tieši vājākajām dalību valstīm ir jāsaņem atbalsts ar Eiropas pasākumu palīdzību. Un eh, līdz ar to ir jāuzmanās, lai šie budžeta samazinājumi atbilstu arī uh, Eiropas uh, nostādnēm. Paldies! Tālāk vārds Anders Dotirs kundzei. Paldies! Es eh, vēlētos pateikties referentam Tošinovska kungam par viņa darbu pie šī dokumenta, un kompromisa grozījumi, ko mēs apspriedām ar referentiem, nav nekāds mazais sasniegums. Man tie šķita ļoti līdzsvaroti, un tie atspoguļoja visus mūsu aktualizētos jautājumus. Diemžēl, un Krocman kungs jau to norādīja, uh, Eh, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments eh, tiek apšaubīts eh, budžeta sarunās, taču ir skaidrs, ka gan komunikācija infrastruktūra, gan šis projekts ir ļoti vajadzīgs. Tāpēc mums ir jāstrādā ar dalību valstīm, lai saglabātu šo programmu. Es atbalstu augstos mērķus, ko ierosināja Hokmarka kungs, ir svarīgi, lai mēs būtu vērienīgi, un vērienīgums atmaksājas visu to iemeslu dēļ, ko jau uzskaitīja Hokmarka kungs un visi pārējie, kas izteicās šodien šajā komitejas sanāksmē. Gan lielais Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta priekšlikums, gan arī eh, pārējie priekšlikumi eh, ir saistīti gan ar eh, privātajiem, gan ar eh, publiskajiem tīkliem, un eh, tas var nodrošināt labus līdzekļus, lai veidotu konkurētspējīgus tirgus Eiropā. Tāpat arī ir jānodala infrastruktūras piedarība un pakalpojums sniegšana. Šī bijis ļoti veiksmīga pieeja Japānā, Korejā, Hongkongā, kur augsta ātruma internetu pārklājums ir ļoti izplatīts. Uh, Es domāju, ka vajadzētu saglabāt infrastruktūras nodrošināšanu un pakalpojumu sniegšanu kā atsevišķas nodalītas jomas arī vēlākos posmos. Un eh, es aicinu tātad eh, saglabāt šo nodalījumu arī kompromisa grozījumos. Uh, Mēs pilnībā atbalstam ekspertu grupu priekšlikumus par deleģētajiem aktiem. Ir vajadzīgs projektu neatkarīgs izvērtējums, piesaistot daudz ieinteresēto pušu. Labi, ka Trautmanas kundze to aktualizēja, un arī viņa ir iesniegusi grozījumus par šo jomu. Runājot par pakalpojumiem, un tas netika aktualizēts cēnu referentu sanāksmē tika izteikts daudz priekšlikumu digitālo pakalpojumu budžeta ietveros. Es ierosinu atteikties no lielākās daļas, izņemot uh, cilvēku izglītošanu par to, kā labāk izmantot savienojumus. Tāpat arī komisijas pētniecības projekts eh, EU Child Online izgaismoja daudzas problēmas, ko vajadzētu risināt ar uh, konkrētiem uh, pakalpojumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu sagaidīt atbilstoši izvērtējumu tam, kādas tad īsti problēmas uh, sagaida jauniešus, kas lieto internetu, un tikai tad jālēmī par to budžetu, kas nepieciešams, lai šīs problēmas risinātu. Ir daudz uh, jomu, kurās nauda ir vajadzīga, jo īpaši tagad, kad budžets uh, jau tā tiks samazināts. Paldies! Paldies, eh, Pilāre Del Castillo kundze. Un uh, ar to mēs arī beidzam ēnu referentu izteikšanos. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Tošanovska kungam un ēnu referentiem par viņu paveikto darbu. Uh, Eh, ir panākta vienprātība un darbs ir bijis ļoti koordinēts. Es piekrītu lielākajai daļai no šeit teiktā. Manuprāt, ir skaidrs, ka komisijas pasākumu pievienotā vērtība, lai um, veicinātu telekomunikāciju attīstību, ir milzīga. Es domāju, ka ik viens uh, saskaras ar to ikdienā un pieredz to, kā pieauga datu pārēdes apjoms. Ir daudz pētījumu, kas eh, vērst uz situāciju 17. un 18. gadā. Un eh, šie pētījumi liecina par to, ka mums ir nepieciešams veidot platjoslas tīklus. Liels interneta ātrums ir ļoti būtisks eh, datu tirgumu, un to mēs visi zinām, un to nevajag vēlreiz uzsvērt. Tāpat ir vēl svarīga tēma, par kur man ir jārunā proti Eh, par pieeju līdzekļiem eh, platjoslas un ātro interneta tīklu turpmākajai attīstībai ir ļoti būtiski paturēt prātā, ka mums arī vajag eh, pievērsties pakalpojumu jomai. Projektiem nepieciešami arī digitālu pakalpojumu sniegšana. Te ir runa par pārobežu pakalpojumiem to starp, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Ir iespēja uh, paturēt projektus, piešķirot finansējumu, un uh, Es uzskatu, ka uh, šie digitālie pakalpojumi rada jaunu dinamiku, jaunus impulsus. Tāpat jāsaprot, ka tie papildina kopējo procesu. Būtībā te ir runa par ķēdes reakciju, kas veido jaunus apstākļus nozarē. Mums patiešām ir jākoncentrējas uz šo konkrēto jomu, uz digitālo pakalpojumu sniegšanu. Es vēlētos eh, arī norādīt uz kādu problēmu un vērst kolēģu uzmanību uz to, ka te ir runa par 1,2 uh, miljardiem eiro. Un mēs te runājam par uh, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu izmantošanu. Mums ir jānodrošina, lai šie līdzekļi neaizplūst uz citām jomām, piemēram, uz transporta jomu. No Un, eh, protams, ka transporta jomai arī ir vajadzīgs finansējums, taču eh, transporta jomu nedrīkst atbalstīt uz komisijas priekšlikumu rēķinu, uz šīs jomas eh, līdzekļu samazinājumu rēķinu. Es šobrīd sadarbojos ar savu valdību un es lūdzu citus komitejas locekļus uh, lai viņi eh, konsultējas arī ar savu valstu valdību, ir eh, jābūt sarunām par šo fondu kā tādu, un mēs vēlamies, lai piešķīrumi eh, katrai atsevišķie jomai tiktu ievēroti respektēti. Tas ir ļoti būtiski, jo pretējā gadījumā mums nebūs eh, pietiekami līdzekļu. Paldies! Sí, eh, la parola ora Audi. Paldies! Vārds Audi kungam. Merci, madame la présidente. Euh, nous sommes sur un dossier. Euh, euh Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par Transeiropas komunikāciju tīkliem, kas ir, protams, sasaistāmi ar telekomunikāciju dosie. Šeit ir runa par 15 miljārdiem eiro. Tā ir kopējā summa. Godāmie kolēģi, priekšsēdētā es uzskatu, ka mums ir jādomā par Eiropas kontinenta vajadzībām. Pašlaik ir runa par uh, milzīga naudas summa par miljardiem eiro. Ir jāatcerās, kādas ir īstās investīciju vajadzības šajā kontinentā. Protams, par šo dosie mums ir jārunā, tāpēc, ka tas pašlaik ir darba kārtībā, bet mums vajadzētu dalību valstīm uzdot jautājumu, vai ņemot vērā šo milzīgo infrastruktūras programmu, nu, par kuru ir panākta vienprātība, vai tiešām ņemot vērā 2020. gada stratēģiju, vajag šeit runāt par tādām summām, kas patiešām atbilst Eiropas kontinenta vajadzībām. Pašlaik es šeit neredzu loģiku. Mums vajadzētu tomēr rast vienošanos. Ir jādomā par to brīdi, kad tirgum būs vajadzīgas šīs investīcijas. Uh, Ir jānodrošina Eiropas eh, pilsoņiem vienlīdzīgas tiesības piekļūt eh, platjoslas tīkliem, neskatoties uz to, kurā Eiropas vietā šie pilsoņi atrastos. Mums ir jādomā arī par tiesisko pamatojumu, mums ir jādomā par mm, ļoti apdzīvotām vietām, tāpat arī ir jādomā par tādām vietām, kur eh, ir geogrāfiski grūti piekļūt, piemēram, salas ir jānodrošina, lai visiem pilsoņiem būtu piekļuve tīklam. Protams, ka ar finansējumu vienmēr pastāv problēmas. Man ir eh, radies tāds iespējas, ka mēs neesam pietiekami ilgi runājuši par eh, finansējumu. Ir tādas dalībvalstis, kas eh, ir finansējušas dažādus tehnoloģiskus novatoriskus risinājumus. Jāatcerās, ka 21. gadsimtā noteikti būs vēl daudz dažādu jauninājumu. Protams, mums ir jādomā par tirgus loģiku, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst par attāliem reģioniem, reģioniem, kas saskaras ar dažādiem trūkumiem. Mums ir jāskatās arī uz vēsturi, kas ir noticis 20. gadsimtā. Piemēram, manas valsts pieredze rāda, ka eh, elektrifikācija notika obligātā kārtā, un eh, pavisam īsā laikā izdevās arī lauku apvidus Francijā elektrificēt. Te es uzreiz sāku domāt par Transeiropas komunikāciju un elektrības tīkliem. Mums ir jādomā arī par tādiem lieliem Eiropas investīciju fondiem. Iespējams, ka arī šeit vajadzētu paredzēt eh, obligātus maksājumus Protams, mums ir jādomā arī par solidaritāti Eiropas līmenī. Iespējams, ka esmu šeit mazākumā, pārstāvu mazākuma viedokli, ja runa par nodokļiem. Parasti, kā tiek pieminēti nodokļi, tā visi sabīstas, bet mēs patiešām vēlamies redzēt tādu kontinentu, kas uh, varētu palikt augstāk attīstīto reģionu vidū pasaulē, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi attiecīgi mehānismi, gan solidaritātes, gan finansēšanas mehānismi. Liels paldies, Odīkungs, par šiem pēdējiem ieteikumiem, un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Man ir liels prieks eh, šeit redzēt komunikāciju ģenerāldirektorāta jauno vadītāju Violas kungu. Liels prieks jūs redzēt mūsu komitejā un dod jums uzreiz vārdu. Liels paldies priekšsēdētāji, man ir gods atrasties šeit. Esmu parlamentā runājis jau vairāk kārt. Tolēk gan vadīju regulātoru grupu un elektrofrekvences grupu, bet eh, šoreiz pirmo reizi oficiāli pārstāvu komisiju, un tieši tāpēc man ir liels prieks par šo iespēju, kas man ir dota. Liels paldies referentiem, liels paldies ēnu referentiem, liels paldies deputātiem par ieguldīto darbu un par šīs dienas diskusijām. Šodien mums ir uh, dot iespēju piedalīties ļoti interesantās un vērtīgās diskusijās par šo ziņojumu. Es vēlētos uzsvērt, ka Eiropai šie projekti ir ārkārtīgi nozīmīgi. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ir svarīgs gan infrastruktūrai, gan arī uh, pilsoņiem. Esam aprēķinājuši, ka CEF instrumenta talking about injecting a support with the multiplier. Nozīme ir nenovērtējama. Atcerēsimies, ka šeit mēs varēsim sasniegt pat 50 miljonu eiro summu. Tātad te ir runa par 20 līdz 25 procentiem no kopējās summas, kas būs vajadzīga, lai finansētu infrastruktūras izbūvi. Šie ir tikai sākotnēji līdzekļi, bet tie ir ļoti nozīmīgi. Šeit nav runa tikai par telekomunikāciju vai informācijas un komunikāciju tīkliem. Uh, Šeit īsnībā ir runa par mūsu sabiedrības pārmaiņām. Mums ir jādomā, kā nodrošināt labākus e-pakāpojumus, e, ko sniedz iestādes pilsoņiem, tāpat arī mums ir jādomā, kā sasaistīt MBU ar mākoņdatošanu. Mākoņdatošana pilnībā izmaina pašreizējo situāciju uh, konkurentu vidu, vidē. Uh, Mākoņu datošana nodrošina maziem uzņēmumiem piekļūt eh, ļoti ātriem datoriem un ļoti kvalitatīviem pakāpojumiem. Šādā pasaulē, neskatoties uz eh, to, kur mazs uzņēmums atrodas, kurā uh, geogrāfiskajā vietā, tas var būt tikpat konkurētspējīgs kā lielas korporācijas. Tieši tāpēc tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Šeit nav runa tikai par infrastruktūras izbūvi. CEF eh, instruments sastāv no diviem elementiem - no infrastruktūras un no pakāpojumiem. Un, protams, šie abi elementi uh, ir cieši sasaistīti. Bez infrastruktūras nevar sniegt pakāpojumus, un infrastruktūrai savukārt bez pakāpojumiem nav nekādas jēgas. Šajos divos pīlāros eh, ir savas īpatnības. Ir jādomā par Eiropas dimensiju. Mums ir vajadzīgs eh, kopienas atbalsts, jo bez šī atbalsta nevarēs nodrošināt visu Eiropas pakāpojumus. Šeit jo īpaši ir runa par tādiem pilsoņiem un uzņēmumiem, kas atrodas nepārtrauktā kustībā. Tātad šeit ir runa par tīklu, kas kustās nevis par fiziskām kustībām. Te ir runa par e-komerciju, par uzņēmē darbību internetā. Visā Eiropas Savienībā pastāv iespēja izveidot uzņēmumus citās valstīs. Tāpat arī ir jānodrošina uh, iespēja cilvēkiem pārvietoties ar e-karti un saņemt medicīnas pakalpojumus jebkurā Eiropas Savienības vietā. Šie visi jautājumi nav vairs saistīti ar tehniskiem IKT jautājumiem. Šiem diviem elementiem ir arī vēl kāda cita īpatnība. Kā jau es minēju, šiem pakalpojumiem ir visa Eiropas dimensija. Infrastruktūrai savukārt ir ļoti vietēja dimensija. Uh, Šeit ir runa par īpašu infrastruktūru un proti par piekļuves infrastruktūru. Piekļuve platjoslas internetam bieži vien ir tāds vietēja mēroga pasākums. Tieši tāpēc mēs esam uh, priecīgi iesaistīt uzticamus partnerus eh, vietējā līmenī. Infrastruktūrai tas ir ļoti nozīmīgi. Uh, Mēs apzināmies, ka šīs diskusijas par CF instrumentu noteikti būs saistītas ar daudzgadu finanšu schēmas um, apspriešanu. Bet es vēlētos teikt, ka CEF instruments nav saistīts tikai ar naudas tērēšanu. Kā jau es teicu, te ir runa par naudas investēšanu. Jo īpaši ir jādomā par uh, to, ka būs uh, ļoti daudz projektu, uh, kas varēs tikt finansēti un kas ilgtermiņā tiks uzskatīti par veiksmīgiem projektiem. Šie projekti noteikti ienesīs naudu, un noteikti, ka dalībvalstīm beigās bilance būs pozitīva, te nebūs runa tikai par izdevumiem. Mums ir jādomā arī par to, ko mēs varēsim ietaupīt, izmantojot e-tehnoloģijas. Te būs ietaupījumi gan veselības, gan arī uh, valdības um, valsts sektoros. Īpaši runa par veselības aprūpi. Šeit patiešām var ļoti daudz ietaupīt. Tādējādi mēs varēsim nodrošināt eh, mūsdienu labklājības valsts standartus par mazāku uh, finansējumu. Ja mēs eh, domājam par šo CF instrumentu, tad mums īpaši vajadzētu atcerēties par to, ko tas mums varētu dot. Ir jāatcerās, ka šādā veidā mēs ietaupīsim valsts naudu. Noslēgumā vēlētos eh, mazliet pieminēt to, kas notiks, ja šis CEF instruments nevirzīsies uz priekšu. Saskaņā ar mūsu aprēķinām 50 miljoni pilsoņu nevarēs piekļūt Latvijas internetam īstermiņā. Saskaņā ar mūsu aplēsēm daži simti institūciju, kas eh, pašlaik aktīvi darbojas pakalpojumu sfērā, uh, nevarēs eh, nodrošināt lielus e-projektus, visai Eiropas projektus, izmantojot mākoņdatošanu. Īsnībā mēs riskējam ar to, ka MVU tiks izslēgti no mākoņdatošanas. Salīdzinājumā ar pārējo pasauli pašlaik mēs tiešām atrodamies tādā kritiskā situācijā. Platjoslas internets neattīstās Eiropā pietiekami ātri. Eiropa uh, mobilo sakaru jomā bija līderis pozīcijās, pašlaik attiecībā uz platjoslas internetu tā nav. 4G uh, infrastruktūra ieņem tikai 3% Eiropā. Tā ir realitāte, un mums vajadzētu noteikti par to domāt. Tieši tāpēc mēs uh, ļoti novērtējam Eiropas parlamentu ieguldīto darbu un to, ka Eiropas parlaments šim dosie pievērš tik lielu uzmanību. Liels paldies uh, par jūsu darbu un vēlreiz paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Liels paldies Violas kungam. Vēlētos vēlēt jums veiksmes strādājot jaunajā amatā un arī sadarbojoties ar mūsu komiteju. Tagad došu vārdu Kreutzmana kungam pavisam īsam komentāram, tas arī būtu pēc tam viss. No problem. Yeah. Eh, uh, paní předsedkyně, skutečně velice rychle. Uh, myslím si, že... Pavisam, pavisam īsi. Mēs noteikti darīsim visu iespējamo, lai tiktu sasniegti uzstādītie mērķi. Mēs vēlamies sasniegt pēc iespējas augstāku tehnisku līmeni platjoslas eh, tīkliem. Tieši tāpat mums ir arī jādomā par to, lai lauku apvidi netiktu noslēgti. Arī šajos apēdos ir jānodrošina piekļuve tehnoloģijām. Kopā ar mūsu kolēģiem mums noteikti izdosies izstrādāt vajadzīgos kompromisus. Tāpat arī mums ir jādomā par finansēšanas iespējām. Ir jāvienojas uh, par finansējumu, lai nu, tiktu nodrošināta maksimāla piekļuvē platjoslas tīklam. Ir jānodrošina līdzekļi, un es arī ceru, ka kolēģi identificē šīs nepieciešamības. Mums ir vajadzīgs ātras platjoslas internets Šīs tīkls, ar kuru mēs pašlaik strādājam, jau 2020. gadā būs pagalam novecojis. Ar šādu realitāti saskaras visas valstis, un Trautmēs kundze jau runāja par to, ka nedrīkst aizmirst lauku reģionus. Arī lauku reģionos ir jānodrošina piekļuve platjoslas internetam pavisam drīz. Es domāju, ka mums nāksies strādāt pie kompromisiem, taču noteikti, ka nevajadzētu to uztvert eh, traģiski. Es pieļauju, ka mums būs iespēja panākt to, lai lauku apvidi arī varētu tikt eh, pieslēgti platjoslas internetam. Ir jādomā arī par eh, to, ka diez vai uh, nāk, mums vajadzētu tagad domāt par jaunām definīcijām. Tas visu tikai vēl vairāk sarežģīts. Protams, mums vajadzētu saprast, kas tad slēpjas aiz visiem jaunajiem jēdzieniem. Es vēlētos pateikties visiem, kas eh, atbalstīja manu darbu. Protams, mēs vēlamies arī, lai privātais sektors tiktu iesaistīts darbā. To mēs cenšamies panākt. Mēģinām organizēt eh, publiskas uzklausīšanas. Šādā veidā mēs varēsim uzklausīt arī privātos uzņēmējus un uh, varēsim saprast, kāda ir viņu motivācija. Uzskatu, ka mums vajadzētu būt elastīgākiem, un es domāju, ka nākotnē mums izdosies panākt labu sadarbību. Liels paldies par jūsu aktīvo līdzdarbību un liels paldies arī visiem ēnu referentiem. Liels paldies! Tošanovska kungs, tas eh, arī bija viss. Līdz ar to diskusijas par eh, šo darba kārtības punktu ir beigušās. 5. novembrī mēs balsosim ITRI komitejā par šo ziņojumu un 2013. Eh, gada janvārī šīs jautājums tiks skatīts plenārsēdē. Tagad varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir 15. darba kārtības punkts par grozījumu izdarīšanu direktīvā 203.498 par valsts sektora informācijas atkal izmantošanu. Dodu vārdu Ivailo Kalfinam. Paldies! Es vēlētos jums pavisam īsti pastāstīt par pašreizējo situāciju. Mums vēl ar vienu vajadzētu strādāt pie komitejas atzinuma. Esam saņēmuši apmēram 130 grozījumu. Cik tā saprotu, tad šorīt ir parādījusies eh, grozījuma angļu versija, citās valodās tie vēl nav pārtulkoti. Neiedzinoties šeit detaļās, es varētu jums eh, pastāstīt par tādu vispārīgu iespēju, kāds man ir radies, ņemot vērā kolēģi iesniegtos grozījumus. Uzskatu, ka lielākā daļa grozījumu iestājas par informācijas atklāšanu, proti Tas ir direktīvas ieturētais virziens. Vēl ar vien ir eh, vairāki delikāti jautājumi, kas jau ir tikuši pieminēti. Mēs eh, runājam par eh, cēnu noteikšanu, vairākos grozījumos ir runa par to, kas būtu iekļaujams cenā. Tāpat arī ir runa par cenas attaisnošanas procedūrām. Tāpat vajadzētu domāt par to, lai uz valsts iestādēm, kurām ir jāsniedz šī informācija, netikt izdarīts pārāk liels spiediens. Es domāju, ka mums vajadzētu iet mazliet tālāk. Ja mēs vēlamies patiešām šo direktīvu grozīt, tad vajadzētu panākt, lai valsts iestādes eh, neuzstāda pārāk augstu cenu. Protams, te ir runa tieši par publiski pieejamu informāciju. Esam apspriedušies arī ar kolēģiem no citām politiskajām grupām, ar ēnu referentiem. Mēs izskatīsim visus grozījumus, centīsimies um, nāk klajā ar kompromisiem. Es vēlētos sagatavot tādu tekstu, ko uh, var at, ko varētu atbalstīt vairākums deputātu. Trīs komitejas ir iesniegušas savus priekšlikumus. Tā ir kultūras komiteja, kas jau ir nobalsojusi par saviem grozījumiem. Šonadēļ mēs eh, saņemsim galīgo mm, atzinumu no IMCO un Jurī komitejām. Tas nozīmē, ka līdz nedēļas beigām mēs būsim jau saņēmuši visus grozījumus un atzinumus. Uh, būsim saņēmuši arī tulkojumus un varēsim strādāt pie kompromisiem. Mūsu pieņemtais grafiks paredz to, ka sarunu mandāts ar padomi visticamāk tiks pieņemts 25. novembrī šeit ITRE komitejā. Tas nozīmē, ka ēnu referenti varētu tikties Strasbūrā lai izskatītu pirmo reizi grozījumus un apsvērtu kompromisus. Tas nozīmē, ka jau novembra sākumā mēs varētu balsot par itre nostāju. Novembra vidū jau ir noteikts eh, pirmais datums trialogam ar Kipras prezidentūru. Tas būs 15. novembrī. Vēl kāda laba ziņa - Kipras prezidentūra cenšas iet pēc iespējas tālāk. Viņi pat eh, ir domājuši par to, ka šo jautājumu varētu pabeigt līdz gada beigām. Protams, noteikti, ka darba būs daudz, bet ja padome ir gatava to darīt, tad mums noteikti to vajadzētu novērtēt. Strasbūrā skatīsim grozījumu projektu, uh, 5. novembrī, kā jau es minēju, ir jābalso ITRE par mandātu trilogam, un 15. novembrī sāksim trilogu ar padomi. Tāds ir sastādītais laika grafiks. Grācie, Kalfine! Paldies, Kalfin kungam! Jā, tieši šādu uh, darba kalendāru mēs arī vēlējāmies. EPP grupas vārtā ēnu referents lūdzu. Vispirms es vēlētos pateikties Kalpina kungam par dokumentu. Kā viņš sacīja, mēs esam saņēmuši visus grozījumus, iztūkots angļu valodā. Nu, nav laika tā kā koncentrēties uz katru atsevišķu grozījumu, bet uh, Es gribētu piekrist referentiem, ka eh, cerams, ka mēs varēsim rast kopēju nostāju komitejā par galvenajām tēmām, par maksu, kas būtu iekasējumi par eh, valsts eh, informācijas izmantošanu, par citām lietām, par ekskluzīvām tiesībām par publiskajām mm, privātajām partnerībām eh, saistībā ar muzejiem, arhīviem, publiskiem arhīviem un tā tālāk. Mums ir mērķis eh, publiskās informācijas atkal izmantošanu padarīt pēc iespējas plašāku Un uh, tiešām svarīgi ir zināt, nu, kādām vajadzētu būt, teiksim, izmaksām tiem, kas vēlēsies piekļūt šai informācijai. Mēs varam skaidri pateikt, kuros gadījumos mēs eh, ļausim marginālās izmaksas paaugstināt, īpaši Tas attiecas uz to iestāžu informācijas izmantošanu, kam ir jāsēdz uh, eh, savas iekšējās izmaksas no saviem ieņēmumiem. Uh, tālāk, protams, ir jāapspriež arī publiskie m, mm, privātie nolīgumi un um, likumdošana uh, šajā jomā. Strasbūrā sāksim diskutēt jau par konkrētiem grozījumiem un es ceru, ka uh, ēnu referenti, un referents varēs eh, panākt pietiekoši labu kompromisu. Grazie, eh, non vedo nessuno per l'Alde. Eh, no. Paldies, Alde pārstāvis šķiet nav Andersots kundze, lūdzu. Paldies. Vēlētos pateikties e, referentam par lielisko darbu pie šī dokumenta. Vairums kolēģu grozījumi arī ļoti labi. Tā kā mūsu prāt e, mums ir bijusi laba iespēja padarīt spēcīgo komisijas e, priekšlikumu par vēl spēcīgāku parlamentu priekšlikumu. Pēdējā viedokļa apmaiņā es sacīju, ka arī padome ir izdarījis dažas vērtīgas piezīmes bet, eh, pazī, eh, bet padome ir ierobežojusi atklātā formāta definīciju par tekstu, uh, eh, ierobežojot to ar teksta formātu, un tas nav viens un tas pats. Zināmā mērā es varu atbalstīt padomas uh, komentārus, uh, bet uh, Diemžēl viņu piedāvātais formulējums neiekļauj visus atklātos formātus, um, nemaz nerunājot par maziem vidējiem uzņēmumiem, privātpersonām un tā tālāk. Otrā un piektā panta grozījumi mani pārsteidz tas, ka tehnoloģija neutralitātes prasība, kas parādījās EPP grupas grozījuma priekšlikumā, e, teorētiski Tas eh, nozīmē, ka nav tehnoloģiskas atšķirības eh, starp PDF formātu un kaut kādu citu formātu. Uh, nu, principā es neesmu pret to, bet mums tomēr vajadzētu izvēlēties uh, atklātos formātus un uzņēmēju formātus izmanto tikai tad, kad atklātais formāts nav viegli piemērojams. Iemesls, kādēļ man ir šis viedoklis, uh, ir tas, ka mēs varam šeit kaitēt MVU un bezpeļņas organizācijām. Jo var izrādīties, ka atklātie formāti tādā gadījumā nebūs pietiekami sadarbspējīgi ar uh, tātad uzņēmēju formātiem. Mēs, uh, protams, komisiju, ar komisiju arī vēl par to runāsim. Arī ECR grupa ir publicējusi grozījumus, kas ir saistīti ar to, ka, ja informācija ir digitalizēta ar privātā partnera palīdzību vai līdzdarbību, tad to var padarīt atkal izmantojumu publiski tad, kad ir beigušās vai realizētas ekskluzīvās privātā partnera tiesības. Nu, šeit mūsuprāt ir ļoti sliktie privātā puse monopolizē datus vai ierobežo pieeju tiem. Tālāk runājot par publiskajām raidorganizācijām, esmu par to runājusi jau iepriekš. Pašlaik šīs organizācijas ir um, izslēgtas no direktīvas aptvērumu, nezinu kādēļ. Nu, viņiem ir saturs, kas ir atklāt, e, atkārtot izmantojams, par ko jau ir sabiedrība samaksājusi, bet kas e, tiek e, saglabāts slēgts. Tātad paturēsim iespēju jauniešiem piekļūst informācijai, kas ir bijusi pieejama iepriekšējā gada, tātad pagājušajā gadsimtā publiskajā telpā. Mēs esam varbūt, daudz no jums varbūt ir redzējuši šo vēsturi savām acīm, bet es, piemēram, nezinu. Jo, piemēram, eh, no, no, no teiksim, Vācijas, vācu kultūras es varbūt eh, zinu tikai vienu dziesmiņu, tāpēc, ka kāds to ir YouTube ielicis, bet visus vēsturiskos aspektus es nezinu. Tieši tādēļ eh, pateicoties YouTube, mēs varbūt no kaut kādiem īsiem klipiņiem zinām, uh, teiksim, šo raidījumu saturu, bet reāli pieeja mums tiem nav. Un tad, kad uh, Zviedrijā mans publiskais uh, providers, piemēram, kaut ko izliek internetā, es, es nevaru piekļūt šim saturam, tādēļ, ka atrodos lielāko daļu laika Beļģijā, Nu, tā tad šeit ir jādomā par jauniem eiropiešiem, kas veido kopēju identitāti. Tā kā šeit ir ievēlojams attīstības potenciāls un ekonomiskais potenciāls atkal izmantošanai. Te ir runa par kohēziju, sociālo attīstību, kas mums ir ārkārtīgi šobrīd nepieciešama. Nu, nevar prasīt, lai jaunieši mācītos vēsturi, kad viss vienkāršākā lieta uh, publiskas politikas izveidošana, nodrošinot pieeju informācijai, nav nodrošināta. Tā kā lūdzu, tas būtu jāizdara ar uh, šos, šīs direktīvas uh, starpniecību. Un šeit mēs varam daudz iegūt un faktiski neko nevaram zaudēt. Paldies! Neredzu, ka vēl kāds būtu pieteicies runāt. Līdz ar to Eiropas komisijai lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Kā iepriekšējās reizēs es varu sacīt, ka atbalsts, ko mēs saņemam no visām parlamenta pusēm, ir lielisks un iedrošinošs, un ir skaidrs, ka arī referents vēlas virzīties uz priekšu, nodrošināt kompromisa risinājumus, pieņemot kompromisa grozījumus. Uh, lai sagatavotos uh, trialogam. Un parlamenta skaidrs saskatāmais atbalsts šīm te idejām, kas ir iekļauts komisijas priekšlikumā, mm, ir visnotaļ apsveicamas, un tas katrā ziņā stiprina mūsu pozīcijas sarunās Ehm, nu, pāris dalību valstis nav īsti pārliecinātas par uh, atklāt, par datu atklāšanu, par pieejamību dat, datiem nodrošināšanu un par li, lietdarību to izmantošanā. Bet varbūt, ka jāspēļ ir šie pēdējie soļi lai šī ideja tiktu vispār pieņemta un iegūtu likumdošanas apveidu. Un jā, šķiet, ka mēs šajā virzienā virzamies. Paldies! Kalfina kungs, vai jums kā referentam, bū, referentam būtu vēl kas eh, sakāms? Uh, Jā, pāris teikumu. Liels paldies ēnu referentiem un īpaši Amelijai par to, ka jūs tik ļoti uh, kaismīgi atbalstāt šo ideju, un tas tiešām varētu atbalst uh, mainīt uh, publisko komunikāciju un varbūt daudzu cilvēku dzīvi arī dzen. Mēs runājam par publiskajām raidorganizācijām, un Šis ir ļoti interesants priekšlikums, un mēs to uztveram ļoti nopietni. Tas tiešām varētu atvērt milzīgas iespējas, jo šeit, protams, ir jāievēro intelektuālā īpašuma tiesības, bet jo pieejamāk šī informācija būs, jo labāk mums visiem. Un es arī domāju, ka varam piedāvāt kompromisus, kas neatšķaidīs komisijas priekšlikumu, nepadarīs to vājāku, bet nostiprinās mūsu pozīcijas eh, pirms dodamies uz sarunām ar padomu. Eh, paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši šo punktu. Balsosim 5. novembrī. Un būtībā Mūsu priekšpusdienas darba kārtība ir izsmelta, tātad atsākam darbu pulksten 15. pēcpusdienā. Par starptautisko sadarbību pētniecībā un inovācijā stratēģisko pieeju. Līdz pēcpusdienai visu labu!